Kolēģis, good afternoon! Sveiki, dārgie kolēģi! Šajā pēcpusdienā referenti par dažādiem TNT projektiem eh, uzstāsies. Šodien paredzētas trīs referentu uzstāšanās. Pirmkārt, eh, Balaža kungs, Telička kungs un Brinkhorsta kungs. Viņi runās aptuveni desmit minūtes, tad būs jautājuma atbilžu kārta, un tad skatīsimies, kā tālāk eh, risināsies rītdien, uzstāsies TNT koordinatori, Koksa kungs, Paisas kundze, Valente de Oliveira, Salvarī kungi un Sečī kungs. Un arī pie mums ieradīsies eh, komisārs Kallas. kā e, oga uz e, kūkas, kā ķirsītis uz kūkas ieradīsies tātad pie mums komisāra kungs. Mums ir prioritārais projekts numur 17 piekļuve dzelzceļam e, Parīzē, Strasburgā, Študgārtē, Vīnē, Bratislavā. Balažu kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Kad ziņojam Eiropas parlamentām par par mūsu aktivitātēm kā koordinatoriem, tad galvenā doma ir izvērtēt pievienoto vērtību, ko varam sniegt dalībvalstu veiktajiem pūliņiem un ko varam piedāvāt no savas puses. PB17 Bratislava. Tā ir daļa no pamatīkla transporta infrastruktūrai Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti svarīgs um, konkrētspējas elements iekšējam tirgum. Mūsu pievienotā vērtība slēpjas dažādos elementos. Viens no tiem ir tas, ka ejam pāri nacionālām uh, robežām, ka mēs savienojam dažādas dalību valstis. Neviena dalība valsts nevar uh, izveidot uh, konkrēt spējīgu infrastruktūru atsevišķi darbojoties. Nevienmēr ir vienkārši pārliecināt kaimiņu valstis Eh, vienā un tajā pašā robežpunktā savienot eh, transporta tīklus. Tā kā arī šeit mēs varam spēlēt eh, nozīmīgu lomu. Otrs pievienotās vērtības aspekts ir iet tālāk par dzelzceļu. Tas nozīmē starpsavietojamība jeb sadarbspēja. Sad, savietojam dzelzceļu ar gaisa, ar sauszemes, ar iekšzemes eh, ūdens ceļiem. Tas arī veicina konkurētspēju un efektivitāti eh, gan dzelzceļa, eh, dzelzceļa pasažieru transportam. Treškārt, kā mēs savienojam galvenās līnijas savā starpā. Tas ir vienkāršāk un ļoti loģiski dzelzceļa gadījumā. Eh, runājot par tīklu. Un visbeidzot, mēs gribam nodrošināt eh, turpinājumību. Eh, kamēr mainās valdības dažādās dalību valstīs, pat viena pašas valdības laikā transporta ministri var nomainīties, un tā tas jau pagātnē ir noticis. Uh, kā gadījumā runājot par līniju, par ko esmu atbildīgs. Un tāpēc mēs gribam sadarboties ar eh, dalību valstīm, kas eh, ir eh, vissvarīgākie lēmumu pieņēmēji, bet arī visvārgākais ķēdes posms, visvājākais, jo es jums varētu uzskaitīt veselu sarakstu ar ministriem četrās dalību valstīs, kur darbojas līnija, par ko esmu atbildīgs, kur mums katru reizi vajadzēja no jauna darbu atsākt, tik līdz nomainījās ministrs. Bet, nu, tas nebija bez panākumiem, jo varu jums ziņot, ka dalībvalstis vēlas īstenot PB 17 prioritāro projektu 17. Nav dalībvalstīs nekādu šaubu par to, ka um, šis austrumu rietumu savienojums Eiropā ir ļoti vērtīgs. Pagaidām 43% visas līnijas jau ir pabeigti, un tie jau darbojas, un 44%, 44% vēl turpinās darbi. Protams, dalībvalsts apzinās atbildību, kas gadījumā, ja ir šāda eh, pārobežu līnija, ka dalībvalsts nespēja atbildēt ir atbildīgs nevien par e, īstenošanu savā teritorijā, bet par visu asi un par e, gan pasažieru, gan kravu pārvadājumu integritāti. Es gribu uzsvērt Austrijas ieguldījumu izveidojot līniju, kā arī Francijas ieguldījumu pabeidzot e, ātrvilciena līniju savā teritorijā. Gribu tēt kodolīgi jums pastāstīt e, pārskat par katru valsti atsevišķi. Francijā Ir ātrvilciens no Francijas uz Bordeheku, tas jau ir gatavs. Bet eh, pārējā ātrvilciena līnija eh, kļūs operacionāla 2012. gadā. Mērķis ir pilnībā tai būt gatavai eh, pabeigtē līdz 16. gadam, kas, runājot par tik lielu infrastruktūras projektu, vis, ir jau diezgan drīz. Un tad ir Francijas sadaļa, kas tad jau būs pilnīgā darba kārtībā. Austrijā jaunā Sanpērtena eh, dzelzceļa stacija tika atklāta 10. gada septembrī, un jaunā Melk stacija tiks atklāta pēc dažām dienām, novembra beigās. Ļoti svarīga Sanktpērkt un eh, Vīnes sekcija iekļauj jaunu eh, nozīmīgu dzelzceļu staciju Vīnē, un Šī stacija tiks pabeigta pēc aptuveni gada. Šobrīd ir nosprauts, ka 8. decembrī nākamgad tā varēs tikt atklāta. Um, tad tālāk Vācija. Labās ziņas ir tāds, ka Ķīles. Uh, Kēles tilts pāri Reinai uh, tika atklāts pagājušā gada uh, decembrī, kas uh, rada divvirzienu lielisku eh, tiltu, pār kur var braukt ar 160 km stundā. Tālāk 61 km starp Augsburgu un Mīnheni. Eh, te darbi tika pabeigti jūnijā. Šogad tas ir uh, 13 gadu darbs te ieguldīts un 620 miljoni eiro. Šī sadaļa kļūs operacionāla um, šī gada decembrī un uh, ļaus 200, 230 km ātrumu. Lusburgā uh, uh, ir um, sākušies darbi, lai savienotu dzelzceļu ar uh, urbāno transportu, kas ir svarīgi katrai lielākai pilsētai, un līdz 19 gadam tos, šos darbus paredzēts pabeigt. Ir arī dažas aizkavēšanās Vācijā, eh, pārobežu sekcijā starp eh, ar Franciju, daļēji eh, Kēles Apenbaieras sadaļa, jo darbi ir iestrēguši pēc tam, kad tika atklāts jaunais tilts. Un ļoti diemžēl rašta tunelis e, joprojām e, te vajadzētu darbiem būt starp Mīheni un Zaldzburgu, bet vēl tie nav uzsākti. Mēs ar nepacietību gaidām vienu no pretrunīgākajiem un jutīgākajiem jautājumiem, kas skar šo uh, galveno līniju. Tas ir galvenā stacija Štutkartē, un liels eh, projekts, kas saistīts ar šo dzelzceļa staciju. Referendums eh, notiks eh, pēc dažām dienām, 27. novembrī. Un tad mēs ar nepacietību gaidām, kāds būs referenduma iznākums, kāda būs politiskās sekas un kāda tad būs tehniskā īstenošana politiskiem lēmiem, kas tiks pieņemti. Katrā gadījumā tas ir svarīga um, sadaļa, šī dzelzceļa stacija, jo pēdējā sadaļa uh, savieno uh, Vīni un Bratislavu, divas galvaspilsētas, un pagaidām te ir pārējas uh, situācija. Uh, šobrīd Slovākijā ir um, aizvietotāja valdība uh, un ir jau sākušās jaunas pārunas par uh, jauniem transporta projektiem Bratislavā un jauns satiksmes modelis starp eh, Vīni un Bratislavu būs pieejams kopš 2012. gada. Un tādā gadījumā mūsu mandāta svarīgs aspekts ir savienot uh, dzelzceļu ar lidostām, un Bratislavas eh, lidost skatījumā tas ir vēl jo svarīgāk, jo atsevišķi šī uh, lidost nav tik efektīva, kā tā varētu būt, ja tā tiek uh, savienot ar netālo Štutgartas lidostu. Un vēl daži vārdi par sadarbspēju ir vairākas lidostas kā arī ūdensceļi eh, pa, pa Reinu un Donavu, tā skaitā eh, garšo eh, līniju, un mēs ieguldam darbu, lai tās savienot ar dzelzceļa asīm. Pasažieru transportam jauns un inovatīvs veids, kā piedāvāt biļetes, ir interesants risinājums, un atsevišķās dalībvalstīs tā skaitā dažās ne Eiropas Savienības valstīs ir ieviests īpašas biļetes, lai varētu eh, tās izmantot gan eh, dzelzceļā, gan eh, gaisa transportā. Būtu ļoti interesanti, manuprāt, Eiropas parlamenta deputātiem uzzināt to, to kā tas var, te varētu būt savienojums ar Strasburgu. It īpaši no Eiropas Savienības austrumu puses būtu ļoti labi, ja šī piekļuva būtu apvieglota. Nākamnedēļ Antverpenē notiks TNT dienas, un esam koncentrējuši vienu no saviem semināriem uz šo jautājumu, kā savienot lidostas ar uh, dzelzceļu. Es ar uh, lielu interesi uh, Eh, gaidu šo semināru, ka komisija ir ieguldījusi liels pūliņus jau, lai sa, norganizētu šo semināru, lai savietotu, uh, lai uzaicinātu lidostu, dzelzceļu, dalībvalstu pārstāvis, un tiešām tas ir pārobežu jautājums. Jo šāda veida biļetēm to ieviešanai vajag daudz starptautiskus nolīgumus, viscauri Eiropā un iespējams pat ārpus Eiropas Savienības. Bet pilnīgi noteikti tas pa, dotu ērtumu pasažieriem, ļautu ērti nomainīt dzelzceļu ļa, ceļojumu, turpināt to lidmašīnā un tā tālāk. Ar komisijas priekšlikumu jaunajām TNT eh, vadlīnijām eh, galvenās asis joprojām saglabājas kā ļoti svarīga daļa pamattīklā, citās formās, bet joprojām parādās uz kartes. Un, ņemot vērā esošo situāciju, vairums daļu no eh, prioritātes projekta 17 eh, tiks pabeigts līdz 2020. gadam. Paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies, Ballaža kungs! Tēt ir pieteikušies trīs Ferbens, Krāmer kungs un Peka kungs un Lichtenbergeras kundze. Ferber kungs pārstāvot tautas partiju, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, kolēģi, paldies Balaša kungam. Jūs esat viens no visilgāk strādājušajiem koordinatoriem, un jums bija ļoti apjomīgs ziņojums Eh, kad es eh, skatos, kādi priekšlikumi ir komisijā, tad mēs arī eh, diskutējām par šiem TNT tīkliem tad man ir tāds iespējas, ka ir kāds paralēls maršruts. Ja Bādens Virtenbergas referendums neparedzēs to, ka šajā teritorijā notiek izbūve, jo Štutgārda 21 nav tikai dzelzceļa projekts, bet arī tas attiecās līdz pat Bavārijas uh, robežai, līdz pat tā dēvētā aizlingarštaige, uh, eh, kurai nav tik liels ātrums, kur nevar attīstīt tik lielu ātrumu. Divas lokomotīvas tiek izmantotas Un tas nav optimāli tieši šī, šo sliežu izmantošanai. Tad sākot no Mecas, Sarbrikeni, Frankfurta, Nirberga, Pasava, Līnca, Vīna, Vīne, caur Karlsroe, Štutgartei, Ulmai tas, eh, tā varētu stāties tās vietās, un tagad man būtu ļoti interesants jautājums, eh, tā kā es pats esmu no Augsburgas, un jūs minējāt Augsburgu, ka līdzinējais plānojums eh, gandrīz vai no tā jau atsakās, un ir runa par citiem maršrutiem. Kā jūs vērtējat šo jautājumu? Thank you, Mr. Fur. Paldies, Fērberkungs. Nākamais lūdzu sociālu un demokrātu pārstāvis. Trīs minūtes. Paldies, Palaša kungs. Jūs minējāt un arī atainojāt, kāds ir stāvoklis. Jūs arī minējāt, ka 43% jau ir izbūvēti, 44% vēl ir tiek būvēti būtu daudz jautājumu, bet no mūsu skatījuma es gribētu koncentrēties uz svarīgākajiem. Tātad uh, maršruts uh, Strasbūra Apenvajere. Jūs jau minējāt Kēlas tiltu, jo tur ir divas sliedes līdz pat šī, šim īsajam posmam. Un tagad es vēlētos zināt, kāds ir tagad šobrīd stāvoklis kas attiecās uz uh, uh, federālo transporta ministriju un kā mēs arī Eiropas parlamentā varam atbalstīt, ja mēs vispār varam atbalstīt. Es esmu no Bavārijas un, protams, man ļoti interesē šis maršruts. Otrais jautājums, kas man būtu, tas attiecas uz otro maršrutu, tas ir Minhene Zaltsburga. Uh, Jūs zināt, ka tas ir ļoti būtisks koridors, jo eh, tas ir saistīts ar, ar mm, ķīmijas trīstūru, kas mums ir Bavārijā, un šeit pētījumi vēl nav beigušies. Un būtu ļoti svarīgi, lai mēs varam turpināt darbu. Eh, maršruts starp Amfingene un Mīldorfu, eh, tas tika izbūvēts jau 2010. gada decembrī atklāts, bet tomēr arī eh, vēl joprojām ir tā, ka ir vislielākās kapacitātes problēmas visā Vācijā. Eh, un eh, šeit ir ļoti lieli pārvadājumi, kā arī pasažieru pārvadājumi. Un tad man interesētu, kā notiris sarunas ar federālo satiksmes ministriju, Vācijas federālo satiksmes ministriju. Tad jūs arī minējāt Raštates tuneli. Un tur ir divi prioritārie projekti, kuri, eh, tā teikt, satiekās PP17 un PP20. Un uh, tur uh, tika, uh, vakar tieši tika runāts, ka tieši tur tiks būvēt šis tunelis, jo tieši Deutsche Bahn par to vakar izteicās. Uh, kā jūs vērtējat situāciju? Vai no federālās valstības, valstības puses šeit būs arī finansējums paredzēts, vai tas ir tikai vienkārši tāds uh, vēlēšanās? Paldies! Paldies, Krāmer kungs, trīs minūtes. Jā, es arī pateicos uh, par jūsu ziņojumu. Un arī ļoti interesanti, ko teica Ferbera kungs, arī jaunākā informācija no Federālās satiksmes ministrijas, ministrijas diezgan labi pazīstu, viņš arī no Pavārijas ir, un uh, viņam bija priekšlikums par alternatīvu. Jūs gan teicāt, ka 43% jau ir gatavi, un vē, visi vēlas to darīt Ziniet, mums ir 14 eh, eh, līgumi transporta ziņā, kur ir pārobežu līgumi, un eh, tas, ka tie ir parakstīti, tas vēl nenozīmē, ka tiešām viss notiks, un tas, kas Vācijā pietrūkst naudas, mums ir nepieciešams tik daudz naudas, lai arī, piemēram, atjaunotu tiltus, tad ir jautājums alternatīva no Ferberkunga puses, Tur jau puss ir gandrīz gatavs viš, eh, starp Nienbergu un Mīnhenu, un tad arī eh, šis maršruts uz augš, Augsburgu. Vai mūsu interesēs ir eh, realizēt pēc iespējas ātrāk maršrutu, vai ko mēs darām? Ar Štutgārdu mums ir problēmas. Jaunais uh, jaunā dzelzceļa stacija netiek finansēta ar um, Eiropas naudu. Un Ferbere kungs arī teica, Gaislīger, uh, uh, uh, šis maršruts ap Gaislīger. Tas nav paredzēts kravu pārvadājumiem. Tātad mums ir eh, nepieciešams vēl kāda maršrutu izbūve, un, proti, mēs būvējam arī tādu, kas nav paredzēts kravas pārvadājumiem. Jums bija tikai <laughs> tagad uh, inteliģenti ziņojumi, inteliģentas runas, bet tagad es vēlos tomēr runāt es. Un jautājums ir, kā mēs rīkojamies. Eh, dzelzceļa stacijai arī ir problēmas, jo eh, dzelzceļa stacija eh, likums paredz, ka nedrīkst tikt pārsniegt kaut kādi līmeņi. Un Stuttgartas dzelzceļam jau ir daudz vairāk izmantots nekā tas ir paredzēts likumā. Un Kā mums rīkoties ar šo situāciju, arī skatoties uz referendumu rezultātiem, kāda būs? Uh, varbūt es vēlreiz pieteikšos runāšanai. Paldies! Paldies, es gribētu atgādināt, ka visus komentārus, pat pārmetumus, lūdzu piesakiet caur priekšsēdētāju. Pērka kungs. Eh, paldies priekšsēdētāji, mums arī no manas puses eh, pa, sirsnīgs paldies eh, koordinatoram. Man ir trīs jautājumi. Pirmais jautājums. Tad atklāts jautājums starp Bavāriju un Austriju, tur nav daudz atklātu jautājumu. Tad starp Lasingu un Zalcburgu. Vai ir tad paredzēts zālahas tilts? Tātad no Austrijas puses tur ir e, viss izdarīts, bet, e, bet tilts tieši, tiltam pietrūkst tieši tur svarīgs moments. Kad var rēķināties ar to, ka šis e, posms tiks sākts izbūvēt? Otrais jautājums. lidostu savienojums Vīne Bratislava. Jūs jau minējāt Tur ir ļoti interesanta attīstība Baltijas Adrijas eh, as un eh, tad arī Bratislava, teiksim, tas, tas ir tiešām tāds liels eh, sakaru mēzglis. Un Tagad ir radušās jaunas diskusijas arī saistībā ar ekonomisko situāciju, ka notiks izmaiņas, kad, kādas ir jaunākās izmaiņas, kad mēs varam sākt tiešām ar, ar realizāciju, ar šo lidostu savienojumu. Kādi būtu iemesli, ja tas eh, tiek tomēr novilcināts? Un trešais jautājums eh, par sadarbspēju E, tieši šajā satiksmes mēslā, kur runa ir par e, dzelzceļu, par aviāciju, par kuģiem un par sauszemi, Kādi priekšdarbi notiks e, tuvākajā laikā, lai mēs patiešām, ja mēs runāsim par koridoriem, lai šī telpa tiek izmantota optimāli? Timberga. Paldies, Lichtenbergers kundze. Jā, paldies. Daži jautājumi jau tika uzdoti, tātad es, es tos neuzdošu. Uh, sirsnīgs paldies uh, par to, ka šī uh, trīstūra jautājums uh, tika risināts, lai gan tas sākotnējos plānos nemaz nebija. Es uzskatu, ka tas ir ļoti uh, būtisks solis un ļoti būtisks maršruts tieši pasažieru pārvedājumos. Uh, Es domāju, tas ir ļoti būtisks jautājums. Otrais, kādēļ būvdarbi? Es jau vienmēr arī braucu, piemēram, vilcienā uz Strasbūru, un kāpēc darbi pēc Kēlas tilta ir apstājušies, tas man nav skaidrs. Un trešais, kas attiecās uz maršrutu starp Vīni un Bratislavu, tad tur nav pilnīgi izteikts prioritātes eh, starp eh, partneriem. Es dzirdu, piemēram, Slovākijā un Austrijā dažādas signāls par to, kas būtu darāms eh, vispirms. Protams, tas ir arī saistīts ar sasaisti ar lidostām, bet. Uh, būtu arī ļoti svarīgi šis e, tuvais pilsētas savienojums starp e, abām pilsētām. Un es domāju, tas ir labi darbojošs koridors, un jau tie uzlabojumi, kur ir notikuši, e, tie jau ir atvieglinājuši situāciju. Es domāju, ka šeit tiešām darbs noris un, un paredzēt pozitīvus rezultātus, lai gan vēl viss maršruts pilnībā nav gatavs. Paldies! Ķēker, kundz, lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs un koordinātora kungs, un paldies, ka es varu runāt. Es gan neesmu transporta uh, eh, komitejas biedra, bet es biju jau desmit gadu un, un uh, desmit gadus, bet uh, tomēr es vēlējos arī ko teikt, Balaš kungs. Vai mēs visus gadus esam runājuši muļķības? Mēs par šo tematiku esam diskutējuši, tik daudz par finansējumu runājuši arī tiešām nopietni ņēmuši šīs problēmas. Arī jūs tos pārstāvējāt Bādenvirtenbergenā eh, ļoti nopietnā līmenī. Un arī par referendumu tagad runājot, mm, tad jau mēs redzēsim, kāda būs rezultāti. Eh, bet tas viss, ko jūs darījāt, tam jau bija reāls pamats, ka es, kad es skatos uz Štutgārtu un Gaislingenu un vispār skatos kartē, tad mēs redzam arī, cik tālu šīs vietas ir viena no otras Eh, tad eh, mums jāsaka to, ko mēs esam tiešām izcīnījuši, tā ir realitāte un ir arī pamats. Paldies, Maikl, 30 sekundes nevairāk. Eh, pēdējo reizi jūs teicāt, ka mēs vienojamies ar Bratislavu, ka iet no Vīnes, maršruts no Vīnes Švehart un tad uz Getzendorfu, vai tas vairs tā nav? Mr. Balas. Balaškungs. No... Es sapratu, ka tas bija 18, bet, nu, Balaškungs varēs atbildēt. Es pateicos par visiem šiem jautājumiem. Saruna ar eh, federālo ministru Ramsaueru, tai jau bija jānotiek, un man tiešām ir aizvien pieaugušs saraksts eh, ar jautājumiem. Daļai jūs apstiprinājāt šo eh, jautājumu sarakstu. Jā, tieši es to tagad tikko saņēmu. Tātad, ja jums būtu vēl kādi citi jautājumi, es varu vēl pievienot sarakstam, bet uh, savu mandātu ietvaros es vēlos palikt, tātad pie PP17, bet arī šajā sakarā man ir uh, vesela rinda jautājumu. Uh, Un tos jūs papildinājāt vēl ar jauniem aspektiem un vēl radījāt jaunas jautājumus. Kopš kādā laika man nav bijusi izdevība runāt ar federālo ministru personīgi, bet es jebkurā laikā esmu gatavs doties uz Berlīni vai arī kaut kur citur Vācijā. Pēdējo reizi uh, Mēs varējām satikties Strasbūrā, tas bija, tā bija ļoti laba tikšanās par eksteritorialitāti, ļoti labas sarunas bija. Patiesi ir jautājumi. Uh, kuri ir uh, Vācijas Federatīvās Republikas kompetencē uh, eh, vai arī federālo zemju kompetencē. Uh, eh, tos Eiropas Savienības koordinātori nevar izšķirt un katrā gadījumā nevieni paši. Es jums ziņoju par situāciju, kā es to redzu, bet es pats uzdodu jautājumus Uh, dalībvalstīm un varbūt jau pirmām kārtām uh, federālajam transporta ministram. Kādēļ netika turpināti darbi? Es to pats nezinu. Uh, tas bija plānots tā, ka š, mēs uzbūvēsim šo kēlas tiltu uh, gadu desmitiem tika uz to gaidīts, un uh, tad uh, tātad notika svinīga atklāšana ar diviem uh, maršruti ar uh, ātrumu 160 km stundā. Uh, to mēs kopā ar Amzoveru kungu svinējām, nosvinējām, bet darbi līdz ar to apstājās. Tagad mēs esam pavirzījušies nedaudz tālāk ir uh, daži citi jautājumi, kā Geislingas e, Jā. pārvads. Es nevēlos atkārtot visus šos jautājumus, bet es gribētu arī, lai mēs no dažādām uh, pusēm uh, Uh, šos jautājumus risinām arī, piemēram, no koordinātora puses. Neviens maršruts uh, nav mazsvarīgs. bez uh, kopējās līnijas izbūves mēs šo maršrutu nevaram izmantot. E, ir maršruti ar diezgan sliktu kvalitāti, e, kur, piemēram, vilciens zaudē ātrumu, īpaši Bavārijā, un e, jautājums par kapacitāti, piemēram, šis trīs tūrs ir, tas, tas ir labs piemērs tam. Un tagad par Štutgārdu 21. Jā, šis projekts ir ļoti komplekss Eh, protams, arī dzelzceļa stacija pieder pie tā, bet ir vēl daudzi citi aspekti, kā savienojumi ar lidostu un tā tālāk. Eh, kas attiecās uz ES finansējumu, tad eh, mēs varam atbalstīt sliežu ceļu izbūvi, bet neko citu. Visas ēkas pieder vai nu pilsētai, vai arī valstī un to mums vajadzētu ideālā veidā sakombinēt. Un es kā jauns koordinators eh, ierados Štutgartē 2005. gadā, kas tad bija alternatīva, ir jājautā šim projektam. O, un tad es uh, saņēmu atbildi, šeit nav alternatīvas. Tas eh, nozīmē mūsu politiskajā valodā, ka jautājums ir bijis jau toreiz izlemts. Un tas ir jāņem vērā, jau toreiz nebija nekādas alternatīvas, bet alternatīvas būtībā ir vienmēr. Un pavisam jauna politiska situācija eh, rādusies eh, sakarā ar šiem daudzajiem protestiem Študgartē. Eh, un tagad mēs nonākam pie lēmuma, vai tika nonākts pie lēmuma. Būtībā tas ilga pāris sekundes. Vācu valoda nav mana dzimtā valoda. Es ļoti labprāt tajā runāju, bet eh, eh, tad, kad es eh, saņēmu un, un izlasīju referendumu jautājumu, likums par atteikšanos tiesībām no eh, līguma saistībām attiecībā uz Štutgart 21. Tur ir nepieciešams laiks, lai vispār šo jautājumu juridiski interpretētu. Beigās es to sapratu bet tomēr tas ir tiešām sarežģīti formulēts jautājums, un es labprāt vēlētos no sākuma nogaidīt, kāds būs rezultāts. 27. novembrī, tātad pēc dažām dienām. Un tad šī politiskā interpretācija, kāda būs šim rezultātam no valdības puses, no federālās zemes valdības puses, tad ir arī jautājums par tehnisko realizāciju, par šo, pa, šī politiskā lēmuma tehnisko realizāciju. Tad ir jautājums tātad, kā šo lēmumu iedzīvinās dzīvē. Es ļoti labprāt atgriezīšos, eh, atgriežos pie eh, šī dosie, eh, lai ar jums izklāstītu šo rezultātu vai ir kāda alternatīva? Nē, tas nav mana mandāta ietvaros. Uh, mans mandāts ir tikai viena līnija, tas nozīmē Parīze, Bratislava, un tur nav citu alternatīvu. Protams, dzīvē savukārt il, ir alternatīvas, jo dzelzceļš ir uh, sakaru tīklus, un vienmēr var atrast kādus alternatīvus risinājumus. Es domāju, Jā, vienu momentiņu vēl lūdzu. Ka, e, tātad kravu pārvadājumu un trīstūrs ir ļoti būtiski. Cik paralēlās e, dzelzceļa līnijas būs e, un modernizācija Eiropas komisija nostājās pilnīgi droši Minhenes, Naidorfas pusē un Bratislavā nu, to es vēlos vēl uzsvērt, šis savienojums ar divām lidostām, tas ir dzīvībai svarīgs, īpaši jau Bratislavai. Un mēs vienmēr to esam arī veicinājuši, jo šķita, ka abas puses, kā es jau toreiz to teicu, ir vienojušās ka būs savienojums starp Švehartu un Bratislavas lidostu un ka tas ir risināms ja ir kādi jauni pētījumi, eh, jo kopš tā laika jau ir daudz, eh, bijuši daudzi sakaru ministri. Un pēc eh, valdības mājas martā būs jauna tātad valdība, un es došos Bratislavu, lai atkal šo jautājumu paceltu. Paldies. For, for Paldies, Balašs kungs par uh, jūsu sniegto informāciju. Līdz ar to šo punktu esam izskatījuši. Tagad pārējām pie prioritārā projekta 27 Rail Baltica, Rail Baltica kas sasvieno Varšau, Kauņu, Rīgu, Tallinu, Helsinkus. Koordinators ir Pāvels Telička vārds jums, Teličas, Teličkas kungs. Priekšstādātāja kungs, godātie deputāti, dāmas un kungi Uh, pirmo reizi es uh, šeit uh, sēžu priekšā jums, un tas ir, tam ir tāda priekšrocība, ka jūs redzat, cik ilgi jau mēs strādājam pie šī projekta. Katru reizi mēs apzināmies, kas ir paveikts un kādas grūtības vēl stāv mūsu priekšā. Un mēs vienmēr sakam, jā, ir sasniegts progress, bet ir arī daži atkritieni vai šķēršļi, un arī tāpat ir tas šoreiz, bet atšķirībā no iepriekšējām reizēm es gribu teikt, ka šoreiz par spīti ekonomiskai situācijai, tīpaši Baltikas valstīs, ir bija notikušas ievērojams pārmaiņas, ir sasniegts ievērojams progress šais dalību valstīs. Uh, es gribētu īsumā atgādināt, ko nozīmē Rail Baltica. Tas ir projekts uh, ar mērķi integrēt jaunās dalību valstis, ir cīvišķi Baltijas valstis, bet arī Poliju ar mm, pārējo e, e, Eiropas iekšējo tirgu transporta ziņā. Es atgādinu, ka šeit ir uh, valstis, kurās pastāv dažādas sistēmas. Ir dubultās sliedes un vienkāršās sliežu ceļš, elektrificēts, neelektrificēts, ne ir Eiropas standarta sliežu platums un Krievijas standarta sliežu platums, un uh, šo šķēršļus nav tik viegli pārvarēt. Ir arī atšķirīgas ekonomiskās intereses un celtīgas ekonomiskās intereses dažkārt. Un uh, šim reģionam ir lielāka strateģiskā interese nekā mēs to dažkārt atzīstam. Un šeit ir uh, konkurence, vai nu vairāk mēs darbojamies, vai vairāk kaimiņi darbosies, un tam visam ir konkrētas ietekme un sekas. Mēs runājam par reintegrāciju, par uh, valstīm, kuras ir smagi skārusi uh, recesija, mēs zinām, kāda ir pašreizēja ekonomiskā situācija, mēs runājam par valstīm, kuras ir daudz ko piedzīvojušas, ir notik, mainījušās valdības, bet šīs dalību valstis pat šajā grūtajā laikā ir daudz ko sasniegušas, un tas ir jānovērtē. Tagad runāšu uh, par faktiem vairāk. Pagājušreiz uzstājoties jūsu komitejā, mēs runājam par to, ka Igaunijā daudz kas ir izdarīts. Tagad es gribu teikt, ka Igaunijā praktiski viss ir pabeigts šajā projektā, bet es gribu uh, uzsvērt šeit, ka šeit ir runa par 120 km uh, ātrumu stundā. A, agrāk tas mums bija kā tāda tāla nākotne šķita. Uh, Protams, mēs būtu vēlējāmies Eiropas platums liežu ceļu elektrificētu, lai mēs būtu pilnīgi savienoti ar pārējo Eiropas Savienību, bet es uzskatu arī, ka ir jāiet soli pa solim un jānodrošina, lai katrs projekts būtu ekonomiski dzīvot spējīgs. Tas nozīmē, ka mēs praktiski šo posmu esam pabeiguši īstenot Igaunijā, un Igaunijā pat ir izdevies ietaupīt nedaudz naudas, divus miljonus, varbūt tas nav daudz runājot par miljārdiem, bet uh, šo naudu varētu iztērēt signāla sistēmas modernizēšanai. Tagad Latvijas situācija. Latvija, jūs atceraties, ir valsts, kura uh, lūdza uh, iesaldēt vai apturēt uz brīdi šo īstenošanu ekonomisku apsvērumu dēļ, un Latvija salīdzinot ar citām valstīm, e, dzelzceļa infrastruktūra ir diezgan labā stāvoklī, protams, tas ir, e, tā ir jāmodernizē, bet e, runājot par Air Baltica, uh, pašreizējo mērķi 120 km stundā, pat ar šo aizkavēšanos mēs uh, vēl virzamies uz priekšu pēc grafika. Aprīlī Latvijas valdība nolēma atsākt darbu un piešķirt 21 ar pusi miljonu eiro no savas, saviem līdzekļiem līdzfinansējumam. Tas nozīmē, ka mēs esam aptuveni atkal uh, uh, atsākuši šo virzību pēc grafika. Uh, jā, mēs uh, turpinām īstenot tos, uh, to, par ko mēs bijām vienojušies, un Latvijas valdība ir apstiprinājusi savu gatavību pildīt saistības. Tālāk Lietuva. Pirms dažiem mēnešiem mēs piedzīvojām pirmo sešu ar pus kilometru uh, posma atklāšanu, kur ir duālais uh, sliežu ceļš. Jūs atceraties, ka bija paredzēts pirms gadiem, vai Lietuva bija plānojusi Eiropas sliežu platuma ceļu uh, uzbūvēt līdz Kaunai. Tagad esam pārvērtējuši šo mērķi uh, pašreizējā ekonomiskā situācijā, un tagad ir runa par duālo sliežu uh, ceļu. Līdz ar to mēs esam ne tikai ievērojuši termiņus, bet arī samazinājuši izmaksas. Tas ir svarīgs sasniegums šajā jomā. Vēl viens lēmums, kas ir pieņemts, kas ir tikpat svarīgs, bet varbūt pat vēl svarīgāks Lietuvas valdība un parlaments ir definējuši er, Rail Baltica kā nacionāli strateģiski svarīgu projektu attiecībā arī uz eh, zemes ekspropriāciju. Tas līdz šim un šobrīd vēl ir sarežģīts jautājums, kas kavē virzību uz priekšu. Un Lietuva ir eh, apņēmības pilna strādāt mm, uh, jāsaka, ka šī attīstība Lietuvā ir simboliska, runājot par uh, to, cik uh, svarīgi šie jautājumi ir, par to, ka Kaunijā tiks uzcelts loģistikas centrs, kas sastāvēs no uh, divām daļām, kas uh, sac, sacentīsies, uh, tas varētu teikt, ka tas ir varbūt uh, smieklīgi, ka būs uh, punkts A un punkts B, un ka šeit ir kaut kādas sautīgas intereses, bet tagad ir pieņemts lēmums, kas uh, paredz, ka Air Rail Baltica varēs uh, plašāk izmantot uh, infrastruktūras un loģistikas centrus. Uh, līdz šim šāda, šāda situācija nepastāvēja. Tagad Polija. Polija vienīgā valsts, kur ir nolēmusi šā projekta ietvaros izmantot uh, kohēzijas fondus, nevis TNT, un vides apsvērumu dēļ ir pieņemts galīgais lēmums būvēt jaunu infrastruktūru Lietuvas robežas tuvumā, kas uh, ir atkāpe no sākotnēji paredzētā maršruta, bet šeit ir ļoti labs pamatojums eh, ir paredzēts apiet aizsargājumu dabas teritoriju. Mm, bija līdz ar to varētu šis finansējums iesniegties nākošajā finansēšanas periodā, bet šeit ir ļoti labs pamatojums. Eh, bet tagad mums ir jāpanāk, lai tiktu uzsākts arī plānošanas darbs, jo labi ir, ja ir pieņemts lēmums, bet ir tagad praktiski arī jārīkojas. Tas ir īsumā pārskats par to, kas ir noticis pēdējā laikā, bet vēl ir noticis uh, kāds svarīgs uh, notikums. Uh, ir uh, notikusi sanāksme, kurā piedalījās Baltijas valstu premjerministri un tajā piedalījās arī viceprezidents Kalas kungs un tika apstiprināts kopīgs paziņojums. Tas sasaucas ar uh, īstenojamības pētījuma rezultātiem. Šo pētījumu daļēji finansēja Baltijas valstis un daļēji Eiropas komisija. Pirms pāris gadiem bija paredzēts veikt trīs pētījumus trīs Baltijas valstīs, bet mums izdevās tos apvienot vienā kopīgā pētījumā, un šim pētījumam ir interesanti uh, secinājumi. Šeit ir vairāk runa par nākotnes redzējumu, bet uh, līdz ar pašreizējā projekta īstenošanu mēs arī uh, tuvinām nākotni. Tātad šeit ir runa par Eiropas sliežu platumu, elektrificētu taisnu maršrutu no Tallinas līdz pat Polijas robežai pētījums runā par četriem variantiem, un vienu no tiem ir izvēlējušās Baltijas valstis. Šeit ir runa par aptuveni 3,6 miljārdiem eiro. Es būtu piesardzīgs attiecībā uz skaitļiem. Varbūt uh, varētu būt arī mazāk summa, bet nu šeit ir runa pagaidām par 3,6 miljārdiem Un šīs, šeit satiksme varētu notikt ar ātrumu 240 km stundā. Un tas nozīmē, ka 4 stundas un 8 minūtes būtu nepieciešams, lai aizbrauktu no uh, Tallinas līdz Polijas robežai un krava pārvadājumiem. Tas būtu 10 stundas. Jautājums, vai ir jēga īstenot pašreizējo Rail Baltica projektu? Jā, ir, jo mums ir nepieciešams šis koridors. Un mums ir jāvirzās uz priekšu soli pa solim un jādomā arī par nākotni. Komisijas iniciatīva iekļaut Rēr Baltika svarīgās infrastruktūras sarakstā ir ļoti būtiska. Un, protams, e, jācer, ka e, koplēmuma procedūrā tiks apstiprināts Baltijas Adrijas jūras koridors. Bet, protams, šis projekts tiks īstenots, bet jau tagad e, premjerministri nolēmuši veidot kopu uzņēmumu uh, starp trim valstīm, lai īstenot šo projektu. Bet tas, protams, ir nākotnes jautājums, bet da eh, darbs jau ir uzsācies, bet eh, mēs varam sagaidīt eh, lēmumu par izpildus uzsākšanu līdz gada beigām. Un es arī paļaujos uz jūsu atbalstu. Uh, Eh, Itālija, Austrija, Čehijas republika, Polija varētu iesaistīties eh, šai jomā, jo te ir runa par jaunu dimensiju. Un vēl noslēgumā pāris komentāru. Protams, joprojām šis ir grūts projekts, bet tas ir strateģiski svarīgs, to ir apliecinājuši vairāki pētījumi, un tas ir arī ekonomiski dzīvot spējīgs un mūsu mērķi sasaucas ar jaunajām politiskajām koncepcijām. Es gribu teikt, ka mā, es nemādu tā ļoti uh, laipni un pieklājīgi izrunāties, bet uh, es uzskatu, ka jaunais projekts, par ko iestājas arī Kalas kungs, saska, sasaucas ar manu projektu. Uh, un es uzskatu, ka būtu interesanti padiskutēt par to, kā šī koncepcija varētu atrisināt uh, mūsu priekšā stāvošos izaicinājumus un kā uh, varētu celt e Austrum Eiropas tirgu konkurētspēju. Protams, šeit ir problēmas arī ar uh, sautīgām interesēm, arī ar dzelzceļu uzņēmumiem, kas uz uzvedas kā valsts valstī, bet to visu var pārvarēt. Tālāk par nākošo laika posmu. Jāsaka, ka galvenais ir īstenot to, par ko mēs esam vienojušies, kas ir jāīsteno saskaņā ar grafiku. Un jāsāk pamatos plānot un izstrādāt jaunais projekts jaunajā Baltijas Adrijas jūras uh, koridorā. Tāpat ir jauna Igauņu pasažieru pārvadājuma iniciatīva, to jau es uh, esmu pieminējis arī agrāk, un ir tā daļa austrumu polijā, kas uh, jau pieskaras jaunajam finansēšanas periodam, arī šeit ir jāsāk plānošanas darbs. Es uh, gribu teikt, ka galvenais akcents ir vēl šie jaunākie notikumi saskaņā ar pētījumu un uh, viceprezidenta Kalasa iniciatīva, un es ceru, ka varu at, rēķināties ar jūsu atbalstu koplēmu procedūrā par šiem instrumentiem. Paldies, Zasada kungs! Bardzo dziękuję sirsnīgi pateicos koordinatoram. Mūsu poļus nevajag pārliecināt par šī koridora nepieciešamību starp eh, dienvidiem un ziemeļiem, arī kas attiecas uz Baltiju, Adriju, arī kas eh, nozīmē eh, Vislas as, arī citu tu, tātad šī 65. koridora od, pie Oderas, kur nodrošina ļoti ātru preču piegādi uh, uz dienvidiem un uh, pretējā virzienā. Un tagad atgriežoties pie citas tēmas, kas attiecās par 27. projektu. Tad es gribēju uzsvērt to tā ļoti lielo svarīgumu arī tieši Polijai un, protams, arī citām dalībvalstīm, arī Baltijas valstīm šīs valstis eh, nelielā mērā izmantoja dzelzceļa savienojumus eh, no ziemeļiem uz diedvidiem, kas attiecās arī uz pasažieru transportu un kraus transportu. Eh, mēs atceramies, protams, bija arī kādi nosacījumi bija šajā sakarā. Uh, par eh, preču apmaiņu, tātad attiecībā uz padomu savienību. Mēs visi arī atceramies, kā, cik ļoti svarīgs, eh, svarīgi ir dzelzceļa satiksme, eh, jo proti tas mazina sastrēgums uz ielām, uz ceļiem un tāpat arī tuvina valstis, tieši tuvina Baltijas valstis vecajām Eiropas dalību valstīm. Tomēr tas nav tikai politisks projekts. Eh, no tā jau mēs arī sākām sarunas par šo projektu. Tam ir arī ekonomisks svars. Un īpaši šajos sarežģītajos laikos, šajos krīzes apstākļos, un līdz ar to tāds īss eh, jautājums, kur sagatavoja koordinātoru kungam, eh, kā šī projekta realizācija varētu ietekmēt transportā plūsmu Eh, ir runa par eh, pētījumiem, par analīzēm, kas attiecās uz Baltijas eh, jūras valstīm un par kādiem apjomiem reāli mēs varam runāt. Tātad konkrēts jautājums no polijas puses. Paldies! Paldies, Liberatskī kungs, lūdzu, trīs minūtes. Sirsnīgi pateicos Es varbūt eh, nerunāšu kā tieši polijas uh, parlamentārietis, bet kā sociālistu demokrātu grupas pārstāvis. Un pirmās pārdomas, kas mums rodas šajā sakarā, kādēļ priekš mums vispār ir šāda koordinātora funkcija? Ja koordinātoram ir jāreferē to, ko teica ministri, to, ko teica premjerministri, tāda būtībā uh, Tas nozīmē, ka koordinatoram nav nekāda tiesība, viņš neko nevar, un lūdzu nedusmojieties, bet mūsu politiskajā grupā tas ir tāds viennozīmīgs vēstījums. Arī Teličkas kunga um, izteikums es dzirdēju, kur ir problēmas, uh, kur ir uh, kādas krīzes, nu, Polijai jau nav nekāda problēma, tā ir zaļā sala, tā teikt. Uh, Jūs teicāt ļoti vispārīgi, ka ir kāds progress, ka ir arī kāda taustām rezultāti. Lūdzu, nedusmojieties, bet es tiešām nesadzirdēju. E, vislielākais sasniegums bija tāds, ka 10. novembrī satikās ministra prezidenta ar uh, Kalasa kungu, un tas nozīmē, ka komisijas uh, tieši eh, pārstāvis Kallas kungs, kas arī ir igaunis, kaut ko cenšas darīt lietas labā. Eh, to, ko jūs teicāt, tad mums ir Kauņa, tur, kur uh, varētu satikties šis šaursliežu platuma dzelzceļš ar, ar platsliežu. Uh, un mēs e, runājam par 21,5 miljonu eiro, par 6 e, kilometriem Lietuvā. E, cik es sapratu, nav nekāda progresa Polijā, tad mēs atliekam projektu uz 2030. gadu, bet 2030. gads tas ir 18 gadi, tad vajadzētu divas reizes modernizēt vismaz tos fragmentus, kur jau tagad ir, kas attiecas uz to tehnisko stāvokli. Līdz ar to mēs kā politiskā grupa uztveram šo vēstījumu, kā progress ir ļoti lēns. Protams, tam ir liela nozīme, lai vispār tiktu izbūvēts šis satiksmes, eh, š, satiksmes ceļš. Jau 15 gadus mēs runājam par to. Eh, Latvija un Lietuvi ir eh, radījušas diezgan lielu kravu pār, starptautisko kravu pārvadājumu sistēmu. Ties ir 100 tūkstoši pārvadījumu, ja ir neliels uh, iedzīvotāju daudzums. Tas ir arī diezgan liels uh, pārvadājumu daudzums Polijas pusē pusi. Bet eh, dzelzceļa eh, tātad pārvadājumi ir praktiski ļoti maz. Tātad, koordinātor kungs, mēs vēlējāmies no jums dzirdēt tomēr konkrētas atbildes arī ar konkrētu laika minēšanu. Eh, jūs nespējat pats rīkoties. Paldies! Mr. Zila. Zīles kungs lūdzu trīs minūtes. Chairman, Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribēju sākt ar komplimentu Teličkas kungam, bet, diemžēl, es gribu arī iebilst Boguslavam, kurš pieminēja, ka, pas, ka mums ir eh, nesaskaņas ar sociālistu un demokrātu grupu par šo tēmu. Es nevaru spriest par citām lietām, bet Teličkas kunga eh, darba eh, ieguldījums Rail Baltica ir ārkārtīgi svarīgs. Kad jūs ieradāties Rīgā, tas bija pirms Latvijas valdība beidzot atbalstīja līdzfinansējumu Rail Baltica politika, un jūsu ieguldījums bija nozīmīgs, jūs izdarījāt politisku spiedienu, un, un uh, šī projekta laikā mums jau nomainījušās vairākas uh, valdības, tāpēc es pilnībā nepiekrītu sociālistu un demokrātu nostājai attiecībos koordinatoriem, it īpaši attiecībos šo konkrēto projektu. Par Rail Baltica pētījumu. Mēs uh, uzaicinām Uh, grupu un vairāki deputāti ir iepazinušies ar pētījumu. Jūs zināt, ka 2024. Uh, gads uh, ir gala termiņš ar Rail Baltica, un ja te mēs izmantot Connecting Europe instrumentu, tad tas nozīmē daudz augstāku intensitāti finansējumam no šiem avotiem, un ņemot vērā Tallinas paveikto, es domāju, ka tas vēl arī turpināsies, bet man ir šaubas. Uh, lai arī esmu diezgan optimistisks e, pagaidām šai posmā, bet e, Telešs kungs, es gribētu, lai jūs pakomentētu. E, Latvijas premjers, jau trešo reizi premjers atbalsta Eiropas Latvijas liežu projektu. Mums vajadzētu uh, eiro mm, Rīgā ieviest uh, tātad um, vai nu apvet uh, ceļu, vai arī izmantot kohēzijas fondu un jāiegūst papildus naudu, kas tomēr, kā zinām, nav iespējams. Ko jūs domājat par šo tēmu? Un, protams, arī, man, par ko man vēl ir zināmas šaubas, ekonomisko interešu grupas, ko jūs pieminējāt. Eh, ir eh, uzzināts, ka eh, Latvijas dzelzceļš publiski paziņo, ka viņiem ir plānots elektrificēt austrumus rietumus, kas Latvijā vien maksā 1,6 miljārdus eiro. Un, protams, ka mēs nevaram finansēt abus projektus. Sakiet, vai jūs varētu pakomentēt, kāda ir jūsu loma šai sarežģītajā um, situācijā? Kamas kungs, lūdzu. Jā, es pateicos arī par jūsu ziņojumu un vēlētos pasvītrot, ka visi ziņojumi, kurus jūs gatavojāt, jūs ļoti iesaistījāties. Uh, un pat tiesi, pateicoties jūsu iesaistīšanai, bija progress, bet ir runa par to, vai Baltijas valsts tad piedalās kopējā Eiropas tīklā, tad bija jau agrāk bija sazvienojums ar Baltkrieviju, un tagad ir runas par savienojumu starp Tallinu un Varšavu. Un es esmu ļoti priecīgs, kā e, poļi ir vienojušies par Vjalistokas elku un suvalku maršrutu, tad šis nelielais posms, tas būs jauna izbūve, un ja es e, paskatos skicē, ka tas būs līdz 2020. gadam, Um, mēs jau zinām, jā, poļiem ir ļoti daudz ir naudas, 1,2 miljārdi viņi gribēja no dzelzceļa pārlikt uz sauzemi, uh, uz, uz tātad uh, ceļiem. Arī plānošana mēs tātad varam uzdot kādam citam, bet uh, svarīgs jautājums ir, kad sāksies būvniecība. Un Jūs teicāt, ka jūs vienojoties par Eiropas dzelzceļa sliežu plašumu, platumu, un arī Spānijā mēs jau redzējām, ka Seviļas, Madrīdes, tātad šis maršruts tika pievienots un cits dzelzceļa sliežu platums, tāpat arī tātad sakoordinēts ar pārējo, tad Igaunijā 2012. gadā jau maršrutam jābūt gatavam, vai tā jaunais maršruts, vai tas būs gar krastu, tātad pilnīgi jauns uh, maršruts uh, savienošanai ar Eiropu, un tas būs tātad Eiropas dzelzceļa platums, jo nav jau jēgas, ja mēs tagad modernizējam šo veco sliežu platumu, vai tad ir tas ir uh, jaunais, vai tas tātad rietumu pusē Tallinn tiks savienot ar Rīgu. Tas, protams, turismam būtu ļoti interesanti arī tāpat kūrortiem pie Baltijas jūras. Un nu, tad arī šis savienojums eh, ziemeļu dienvidu, vai, vai būs tad divi paralēli, jeb kā tas izskatīsies? Toličko, jā, sem rád, že se zase jednou vidíme. Paldies, Količiekungs runā. Mēs esam atkal tikušies pēc vairākiem gadiem. Eh, paldies par eh, jūsu sniegto informāciju, un man ir pāris jautājumu. Čehijas republikā mēs būvējām jaunus koridorus, un tajos ātrums ir 130 km stundā, bet Baltijas valstīs ir runa par 120 km. Šeit ir neliela atšķirība, un man tā šķiet dīvaina. Otrais punkts. Vai jūs uh, esat pareizi paredzējuši nodrošināt, lai šī Baltijas daļa būtu pareizi savienota ar Polijas daļu, jo Polijā ir zināmas problēmas ar atsevišķiem sliežu posmiem, un ja šis savienojums nebūs nodrošināts, tad uh, visam šim projektam nebūs nekāda lielā jēga. Jūs esat ļoti uh, talantīgs sarunvedējs, un es ceru, ka jūs uh, darat visu, kas ir jūsu spēkos. Te Ličkas kungs, vai esat gatavs atbildēt? Nu, man laikam nav izvēle dota. Tiešām jūs pareizi sapratāt. <laughs> paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, paldies par uzdotajiem jautājumiem un centīšos tiem atbildēt tādā kārtībā, kā tie tika uzdoti. Pirmkārt, es novērtēju to, ka jūs uzsvērāt, ka Rail Baltica ir svarīgs uh, projekts Polijai arī mans viedoklis ir tieši tāds pats, un to es arī paužu um, uh, komunicējoties ar pārstāvjiem Polijā. Es nesu persona, kas ieradīsies komitejas sanāksmē un norādīs, es sasniedzu to un, un šo, un lūk, ko cik brīnišķīgi viss. Nē, nu, reāli jau viss paveic dalībvalsts. Es varu veicināt, koordinēt, es varu e, izdarīt spiedienu, mēs varam piedāvāt risinājumus, nu, un to mēs arī tiešām darām. Vai tas e, beig beigās palīdz vai nē, es neesmu tas, kas par to varēs spriest. Es e, nebiju tas no komisijas, kas pieteicās būt e, par koordinatoru. Bet e, mēs sapratām, ka 15 gadus e, nebija nekādas attīstības. E, Eh, ka, kamēr eh, arī jūsu eh, partija bija Polijā pie varas. Es nevaru īsti novērtēt, ko mums ir izdevies panākt šajos piecos gados, jo bija arī šī sagatavošanās fāze, bet es jau redzu, ka mēs nonākam pie konkrētiem rezultātiem. Tas notiek tā Polijā, un arī ir panākts uh, politiski vienošanos par to un ir tiek ieguldīts arī finanses un pasākumi. Uh, un nākamo reizi varbūt man vajadzētu prezentēt savu ziņojumu detalizētāk, bet es neesmu pārliecināts, vai visi grib dzirdēt šī ziņojuma detaļas. Un varbūt man vajadzētu arī ekspresīvāk par to runāt, bet galvenā doma ir, ka ir panākta progress šajās valstīs. Vai, nu, to eh, novērtējam ar ekonomisko eh, ieguvumiem vai finanšu līdzekļiem, kas ir ieguldīti, vai rīcībām, kas veiktas, lēmumiem, kas pieņem, bet mēs konstatējam, ka ap 15. gadu mums jau būs iespējas eh, kas, ko varēs izmantot uzņēmumi, izmantot šo savienojumu no Varšavas līdz Tallinai. Un nav tā, ka nekas nenotika Polijā. Man ir jāuzsver gan, ka uh, To es norādīju jau arī pagājušajā gadā un pirms tam, ka arī Polijā notiek modernizēšana. Es labprāt arī jums sniegtu vairāk detalizētu informāciju par to, par sadarbspēju. Eh, ar dzelzceļu. Es ļoti piekrītu jūs teiktajam, ka dzelzceļam tiešām vajadzētu būt tikt uzlūkotam kā strateģiskam, eh, videi draudzīgam, eh, veiksmīgam transportveidam. Es ļoti priecājos, ka Polija, atgriežoties pie Kramerkunga teiktos, lai arī Polija aizkavējas, tā tomēr iz, pat, izveidos ne tik taisnu līniju, kā sākotnēji bija domāts, bet iemesli, kādēļ valdība pieņēma šādu lēmumu, ir ļoti pamatot vidas apsvērumi. Un es e, neatkarīgi no tā, vai tas e, liks e, aizkavēties ceļojumu kopējiem laikam par pusstundu vai 45 minūtēm, tas mūs aizvedīs mūsu galamērķi, un es priecājos par šo, šīm polijas um, par darbu. Un vai man ir kādas bažas? Nu, nē. Es, um, E, Polijā es arī cenšos veikt e, politisku spiedienu, ka tas, par ko ir nolēmts, ka reāli praksē tiks īstenots pēc iespējas ātrāk un ka konkrēti plāni tā labā tiks darīt. Es neesmu tas, kas var spriest par to, vai e, vajag vēl pamat osvene, galvenais komentārs 15 gadus vajadzēja, lai kaut kas tiktu uzsākts. Un tēt ir parakstīti daudz memorandi, nolīgumi starp eh, Baltijas valstīm un Poliju, bet nekas nenotika. Tāpēc, manuprāt, komisija tomēr rīkojas pareizi, bet, nu, varbūt tas tikai mans personīgais viedoklis. Par bažām, ko pauda Zīles kungs. Nu, es Tagad uh, jūs vēl nepārliecināšu atteikties no bažām, jo mēs joprojām esam koplāmuma procedūrā, bet kaut kas tomēr mums jau taustāms ir. Mums ir, eh, mūsu rīcībā ir ļoti detalizēts uh, veicamības pētījums, kas pierāda, ka pro projekts ir iespējams, mēs zinām, ka tas ir dārgs, bet gal galā mēs runājam par līdz pat 20, uh, 2024. vai 30. gadam. Un es pat ietu. Uh, pretim ambiciozākam scenārijam, tas ir 2024. gads, tātad vismaz divas finanšu perspektīvas. Ja mēs ņemam vērā 85% līdzfinansējumu, tad reālos um, noteikumos pat recesijas laikā ir iespējams turpināt šo strateģisko projektu. Un, manuprāt, jūs eh, te izteicāt divus svarīgus komentārus. Uh, Viens par šo e, austrumu-rietumu savienošanu. Es noteikti redzu, ka e, austrumu-rietumu asis ir papildus e, asis Rail Baltikai, kas to papildinātu, bet man un komisijai ziemeļu-rietumu savienošanu šķiet gan ekonomisku, gan politisku iemeslu dēļ prioritāte. Un mums jāraugās, kā to var finansēt. Tas, ko šobrīd piedzīvojam, ir daudz lielākas, eh, kā interes no uzņēmumiem eh, līdzfinansēt eh, mūsu padomā esošo projektu daļas. Un Kaunijā šī smieklīgā cīņa starp divām dažādām interešu grupām, es teiktu, ka joprojām trūkst atzīšanas tam, ko reāli projekts nozīmēs um, pilsētai, kāds piesaistīs investīcijas no ārvalstīm. Bet jūs pieminējāt papildus fondus. Es šobrīd nevaru teikt jā vai nē, vai cik daudz. Mēs joprojām esam mm, mm, posmā, kad raugāmies dažādiem variantiem. Un man jārunā pārstā kā, kā koordinātoram, bet manuprāt, ka uh, vicepriekšsēdētājs uh, Kalas. Um, ar, par to runās. Un tagad es uzskatu, ka mēs runājam par reāli strateģisku iespēju, kas neskar Baltijas valsts Vien mēs runājam par eh, sevis padarīšanu konkrētspējīgiem austrumos. Ne tikai mēs runājam par savienošanu, bet arī par to, vai tās būs mūsu Eiropas kompānijas, kas eh, būs konkrētspējīgas un kas gūs no tā labumu, vai no tā gūs labumu kāds cits. Eh, tas ir tik vienkārši, un ja būtu vairāk laika, es labprāt jums arī pārdomātu, kā to vairāk izskaidrot diplomātiski. Krāmerkungs. Par elku eh, es vairāk vai mazāk eh, jau runāju, bet eh, cik ilgi tas ieilgs, jāsaka, es pagaidām mēs vēl gaidām, kad tiks izveidot jaunā polijas valdība, būs zināmas izmaiņas. Un, kad tas notiks, tad Varšavā mēs centīsimies detalizēti spriest par to, kas ir jāpaveikt. Manuprāt, ka eh, mēs te runājam ne, par eh, nākamo finanšu perspektīvu, nevis plus divi, bet par tieši finanšu perspektīvu, un varbūt mana eh, smuļķības dēļ, bet man šķiet, ka mm, tiešām mēs varētu rīkoties ātrākā mm, līdz gala termiņam. Bet nu, mums vēl ir jāpapēt pētījuma mums detalizētāk, bet katrā ziņā mēs gribam rīkoties cik ātri vien iespējams. Jo tad Baltijas valstīm mm, Tas varēs pateikt, ka mēs saprotam, ka Polija ir eh, veikusi lēmumu par elku, bet mēs gribam, lai projekts tiek īstenots pēc iespējas ātrāk. Mēs runājam par pārobežu solidaritāti, un uh, to es noteikti atbalstu. Es labprāt sniegtu jums papildus informāciju par konkrētākiem scenārijiem, bet uh, ka, par ko lemsim nevien ar eh, saviem kolēģiem, bet ar polijas valdību. Tā kā mums vēl jāpagaida eh, kādu laiciņu, jo tagad eh, uzreiz pēc vēlēšanām laiks vēl nebija mm, tātad gatavs. Tāpat jūs pieminējāt arī Baltijas Adrijas koridoru. Un Eh, ka šodien no komisijas eh, sapratu, ka mēs tiešām sāksim runāt ar valstīm uz dienvidiem no Polijas, mēs konstatēsim problēmu jautājumus un eh, ceru, ka varēsim uz jums paļauties arī šais jautājumos. Es varu saskatīt nākotnē īstenojam mūs arī šo Baltijas Adrijas koridoru. Nākamais par šiem, eh, par jautājumu par 130 km Čehijā un 120 eh, km Rail Baltica vienmēr ir jāpieņem kompromiss, balstoties uz konkrētu pētījumu rezultātiem. Ja šodien ņem, jūs brauktu ar vilcienu Baltijas valstīs, kur vietām ciet ar 30 km stundā, tad jums šķistu jau, ka 120 km ir ļoti ambiciozs mērķis. Tomēr tāda tāds bija lēmums, tāds ir izvēlētais ātrums, Līdz ar to e, vilcieni brauks e, ar aptuvi vidējo ātrumu 70 km e, stundā, bet ticiet man, tas jau ir liels uzlabojums. Un par šo piekrastas līniju, jā, tie visi ir derīgi jautājumi. Bet uh, vēlreiz es uzskatu, ka mums vajag taisnu līniju. Mēs uzskatām, ka tā var tikt savietot ar esošo līniju. Eh, saprātīgas eh, izmaksas tur varētu būt, un mēs noteikti no tā nākotnē gosim eh, labumus. Pat var iztēloties, ka tiks ietaupīts izmaksas Eiropas platuma sliežu līnijai, jo kādā posmā mēs varētu izmantot, piemēram, lielāku Eh, vairāk ir, eh, bet šobrīd joprojām ir vēl izaicinājumi valstīm, kas ir jāatrisina. Un mēs runājam par 20, 2024. gadu, jautājums vai ir garantijas, ka līdz tam būsim gatavi vai līdz 30 gadam, nu, mēs nezinām, tas ir ilgs laika posms, bet mēs noteikti raudzīsimies uz to, eh, domājot par to, kā varam ietaupīt izmaksas, uzskat, ka šī, šos divus platumus var sakombinēt un jālem par to. Un eh, šobrīd sniegtā informācija ir eh, aptuvena, bet mums katrā ziņā mums vajadzētu ietaupīt izmaksas. Un arī rēģēt uz Količeka komentāru par sa sadarbspēju Polijā. Jā, tas ir nevien paredzēts, bet tiek arī eh, garantēts, ka tas ir nepieciešams. Un komisija jau ir pieņēmusi lēmumu savietot Rail Baltica lai izveidotu Baltijas atdarīs eh, koridoru, tas jau ir solis šai virzienā, tas labāk pat atbildētu uz jūsu paustajām bažām. Paldies! Lās paldies! Zasāda kungs. Es gribu atgādināt deputātiem, ka mēs jau esam 15 minūtes aizkavējušies. Uh, vai 130 vai 120 uh, uh, kilometri. Katrā ziņā mēs par lēnu tomēr virzamies uz priekšu. Nē, bet atvainojiet, tiešām aizmirsu atbildēt uz vienu uh, jautājumu par uh, reāliem apjomiem. Es labprāt uh, jums uh, sniegtu konkrētu skaitļus, bet tie ir visai zemi. Bet zināmā mērā tie ir jautājums par vistu vai oli. Ja infrastruktūra nepastāv, kas var uh, nopietni pārvietot kravu, nu tad, protams, eh, arī to mm, izmanto ļoti ierobežot. Bet kāds būs pieprasījums eh, pēc eh, jaunā dzelzceļu? Bet tas ies tālāk par Baltijas taltīm. Varbūt mēs aiziesim līdz Kazahstānai, līdz Ķīnai un ekon pētījums, ko labprāt jums arī iedošu, ja jums interesē, parāda, kāda būs apjoma nākotnē. Uh, un tie ir pilnīgi nesalīdzināmi ar esošajiem apjomiem, kas pastāv šodien. Es labprāt jums nodošu šo pētījumu. Paldies! Labi! Nākamais pēdējais ir uh, prioritārais projekts 6 Liona Trieste uh, Kopera uh, Divača Ljubljana Budapešta Ukraina. Un tagad lūdzu Eh, dod vārdu eh, koordinatoram eh, Brinkhorstam. Paldies, priekšsēdētāji. Es neatgriezīšos pie kolēģi minētajiem svarīgiem aspektiem par vispārējām dimensijām. Šī komiteja, protams, ir ieinteresēta tajā, kāda attīstība panākta. Un tā kā jau pēdējos piecus gadus ik pa laikam redzamies, es koncentrēšos to, ko esam paveikuši pēdējā laika posmā. Labi. E, es parūpēšos par paceltajām kartītēm. Jūs tik turpiniet savu runu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Ja e, mums būtu bijusi e, tikšanās pirms gada, es būtu bijis ļoti nobežījies. Lai arī prioritārais projekts seši ir eh, strateģiski ļoti labs, kā zināt, tas ir vienīgais eh, dzelzceļš no, eh, uz dienvidiem no Alpiem, kas savieno rietums ar austrumiem, līdz ar to tam iespējams ir, būs tūs spēlēm svarīga loma, bet vēl pirms gada par to bija liels neskaidrības. Neskatoties uz to, 2010. gada jūnijā Eh, vicepriekšstādātāja Kalasa eh, klātbūtnē eh, Francija, Itālija, Slovenija un Ungārija parakstīja šo memorandu ar Sarakosā pastiprināt šī projekta politisko nozīmi. Kāpēc es biju nobežījies? Galvenā komponente, mēs zinām, ka ir šī vēsturiskā uh, Lions Turins uh, līnija, kas uh, jau 19. Uh, pastāv jau ļoti sen. Un jautājums ir, kā to savienot ar pārējām Itālijas, Slovenijas daļām. Bez šī galvenā posma pārējie posmi nevarētu pastāvēt. Godīgi sakot, pēdējos dažos mēnešos ir panākts liela attīstība, un tāpat kā mani kolēģi, es nerunāšu par to, kādu te ir ko koordinatoru loma tai visā, bet svarīgi ir tas, ka it īpaši Francija un Itālija tagad ir pavirzījušās priekš, apstiprinot, ka e, tas piešķir strateģisku nozīmi projektam, un tas runāja ļoti konkrēti. Atcerieties, e, Turīnas līguma 2001. gadā tas bija formālais pamats, un pēdējos desmit gadus ar e, virzību uz augšu, uz leju ir tomēr esam virzījušies virzīties kaut kur it īpaši pēdējos piecos gados, jo daudz intereses, jo līdz šim Itālijā eh, progress netika panākts. Bet tā Francija ir vienojusies par pārobežu sadaļu eh, Alpos, kurā īstenos projekti divās fāzēs. Pirmajā posmā eh, tiks izveidot starpsavienojumi ar vēsturisko līniju, kas joprojām darbojas 12. Otrkārt tiks izveidots eh, jaunas eh, asis, viena Francijas, viena Itālijas pusē. Liela pavirzīšanās priekšu notika arī jūnijā pēc daudzām aizkavēšanām mm, pie Madlēnas eh, tuneļa esam sākuši jau celšanu un vienmēr pastāvēja jautājums par to, vai šis projekts vispār tiks īstenots vai nē, un tā ir skairs, ka tas būs. Uh, Nu, tāpat arī Itālija atbalstīja vienu posma daļu. To atbalstīja gan eh, vecā, gan tagadējā Itālijas valdība. Un eh, septembrī Francija un Itālija beidzot eh, vienojās par kritiski svarīgu jautājumu par to, kā sadalīt izmaksas starp abām valstīm. Kā zināt, par to bija daudzas um, aizkavēšanās, it īpaši tēt. Uh, kad ir, eh, pav, esam pavirzījušies priekš, un tad ir ļoti ticams, ka nolīgums tiks parakstīt tuvākajās nedēļās, godīgi sakot, cerams, ka līdz gada beigām. Un strateģiskās projekta intereses arī tēt ir apstiprinātas. To apstiprināja arī eh, jaunā Itālijas valdība, kas eh, nāca pie varas tikai pirms nedēļas. Tā ir vienojusies par to, ka projekts ir strateģiski svarīgs. Un, godīgi sakot, no šī skatu punkta Jāsaka, esam pavirzījušies priekš. Un es gribētu priekšsēdētāji ļoti pateikties uh, eh, Fiharam un uh, eh, Murāno kungiem, kas ieguldīja pārcilvēciskas uh, uh, pūles 190. 190 sesijās piedalījās, lai garantētu to, ka visas partijas nonāk pie līdzīga um, viedokļa. Protams, vienmēr ir vairākums vai mazākums, bet kopš eh, Verāno kungs ir ieguldījis darbu, projekts ir ietekmējis arī, um, ņemts vērā par arī projektu ietekme uz vietējām, um, vietējiem iedzīvotājiem. Un uh, ir arī ņemts vērā ilgtspējīgas attīstības mērķi. Šobrīd 10 no 40 eh, pašvaldībām, ko projekts ietekmēs, atbalsta projektu, kas vēl tā nebija pirms dažiem valstīm. Un trīs eh, kopienas, kas eh, no trim kopienām, kas, ko tas vistiešāk ietekmē, divas to atbalsta. Vēl daži vārdi par vēsturisko līniju. Mums, mums šī līnija, kas pastāvēja vēsturiski. Daudz strādājušas neatkarīgi Francija un Itālija attiecīgajos posmos, un tunelis tagad atkal ir atvērts no jauna, un tas drau, darbojas ar uh, pazeminātu ātrumu, bet no nākošā gada 1. janvāra uh, ir paredzēti svarīgi notikumi un tagad tiek īstenota tā saucamā koridora pieeja, jo augstākā līmenī uh, infrastruktūras uh, pārvaldītāji ir vienojušies, ir uh, jānotiek tehniskām sanāksmēm, bet, lai pilnībā to visu īstenot, ir nepieciešama arī politiskā apņēmība un to norādīja arī mani kolēģi. Patiesībā ir jādomā par plašāku sistēmu, ne tikai par dzelzceļa transportu, bet arī par sadarbspēju ar citiem transporta veidiem. Turīnas, Lionas koordinā, uh, koridoram ir jāveic uh, koordinācijas darbs uh, infrastruktūrām, un šī platforma ir svarīgākais elements, lai visas puses iesaistītu šajā darbā nākotnē. Tālāk dažos vārdos par Itāliju un Slovēniju. Tā tad ir rietumu dimensija un īst, austrumu dimensija, kas ir būtiskas. Itālijas, Slovenijas pusē šis projekts virzās uz priekšu. Francijas, Itālijas pieredze ir bijusi ļoti noderīga šo divu valstu sadarbībai. Tagad ir panākt vienošanās par vienotas struktūras izveidošanu kopīgo Eiropas interešu grupu un cerams, ka Slovenijā jaunā valdība, kas uh, tiks izveidot decembrī, turpinās šo darbu. Un būtu labi, ka pat janvārī pēc panākumiem Turins pusē mēs varētu apstiprināt Eiropas interešu grupu arī Itālijas Slovenijas posmā. Mums uh, bija pagājuši gadu, tad mums bija Ungārijas prezidentūra, un mēs um, šajā gadu pirmā pusē mēs uh, apspriedāmies arī par uh, projektiem, par hodošu uh, stacijas elektrifikāciju. Un uh, Uh, tas ir svarīgs pirmais punkts uh, turpmākai plašākai tehniskai sadarbībai starp Sloveniju un Ungāriju. Ir dari, dalību valstis, kurām patīk darboties katrai savā valstī un uh, par pārobežu jautājumiem nevienmēr ir tik vienkārši vienoties un tādēļ Eiropas Savienība ir jāsniedz pievienotā vērtība. Un es ceru, ka turpmāk arī notiks ciešāk sadarbības starp Sloveniju un Ungāriju un ceram, ka 2012. gadā uh, līdzsekus uh, panākumiem citās jomās arī šeit mēs gūsim sasniegsim progresu. Protams, kolēģi, šeit ir runa par milzīgām summām, par 39,5 6 miljārdiem eiro līdz 2030. gadam. Tas ir liels uh, finansiāls sloks un bieži vien ir tā, ka pārobežu pasākumiem ir mazāk uh, prioritāti piešķirt nekā nacionāliem pasākumiem. Mēs esam aktīvi sākuši darboties un arī komisārs Kalas pats ir aktīvi iesaisties šā projekta atbalstīšanā lai gan mums ir uh, notikušas kavēšanās vairākās, vairāk kārt minēto iemeslu dēļ, jānorāda, ka pašreizējā sarežģīta ekonomiskā situācijā ļoti būtiska ir Eiropas ek, e, transporta infrastruktūras uzlabošana, domājot par nākotnes attīstību, un es ceru, ka es varēšu šai darbā būt noderīgs. Paldies! Paldies vārds Kančan kungam. Paldies priekšsādātāji. Jā, koordinators ir ļoti optimistiski noskaņots. Gribu pateikties uh, Brinkhorst kungam. Viņš tiešām tic, uh, cik uh, tam, ka šis koridors ir ļoti svarīgs un viņš par to cīnās cīnās, lai tas tiktu izveidots, organizējot uh, it īpaši darbu grūtajā ceļa posmā starp Itāliju, Franciju, Sloveniju un Ungāriju. Un uh, man ir vispirms divi komentāri un pēc tam jautājumu, konkrēti jautājumu par šo koridoru. Tā, šie Kome, komentāri skar arī cits koordinators. Kad jūs strādājat pie šiem koridoriem un strādājat koordinācijas sistēmas ietvaros, kāda ietekme ir vietējai birokrātijai, vietējiem politiskiem lēmumiem. Jūsu uzdevums ir koordinēt, varbūt jums ir uh, Uh, kāda īpaši lielāka ietekme, varbūt dažos jautājumos jums ir nepieciešams lielākas pilnvaras, jums ir jāspēj sist dūra uz galda un jācīnās. Mm. Es domāju, ka mums šāda iespēja ir jāparēdz. Uh, lēmumu pieņemšanas līmenī jums nav jābūt vienkārši kā tādam uh, atbalstītājam, rosinātājam uh, šai līmenī. Bet uh, vēl viens svarīgs jautājums ir reālas grūtības, jo mēs runājam par Trans Eiropas projektiem, par dažādiem uh, transporta veidiem un to sadarbspēju, bet ir jāpaturprātā arī birokrātiski aspekti. Šobrīd eh, mēs um, apspriežam budžetu projektu eh, programmas Eiropa 2020 īstenošanai. Mēs runājam šobrīd arī par projektu obligācijām, un mums jābūt gataviem tam, ka šai projektu koordinācijai jāvirzās pareizā virzienā, jo ņemot vērā pašreizējo situāciju, kas ir tiešām dramatiska un sarežģīta, es vēršos pie jūsu labās gribas, pie politiķiem, pie mums visiem, lai mēs nodrošinātu lielāku ietekmi un lielāku apņēmību. Tagad runājot par šo konkrēto projektu, gribu teikt, ka man ir prieks lasīt par Sūzas ielēju un savienojumu starp Itāliju un Franciju, bet ir arī tādas lietas, kas ir satraucošas un uh, līdz gada beigām būtu jāno, jāatrisina jautājums ar triestes divačas uh, koridoru. Varbūt vajadzētu izmantot jaunās novatoriskās struktūras, ko es pieminēju. Tātad es uh, gribu jautāt, vai šis savienojums tiks izveidots līdz gada beigām. Vai tas būs kas pozitīvs? Un noslēgumā gribu norādīt, ka komisija ir apliecinājusi savu apņēmību, bet tai varbūt pietrūkst pilnvaru, lai aktīvāk iesaistītos šo koridoru izveidē. Un varbūt būtu īpaši jāuzsver Eiropas Savienības un komisijas loma šajā jautājumā. Paldies, saka Sirakjānī kundze. Es varu pievienoties kolēģa Kančāna teiktam, ņemot vērā tīpaši tās grūtības, kas pastāv Itālijas posmā, es gribētu zināt, kādi ir galvenie šķēršļi, ar ko jūs saskaraties. Itālijas valdība, pašvaldības, nacionālā dzelzceļš. Protams, šie koridori ir svarīgi daudzām valstīm, un tiem būtu uh, nepieciešama tāda Eiropas aura. Uh, bet tie, šie koridori tā kā vairāk ieslīgst nacionālās suverenitātes jomā. Ir nepieciešams dažkārt 27 dažādas atļaujas, lai uzbūvētu vienu kilometru Itālijā un divus Francijā. Es gribētu jautāt koordinatoriem, komisijai, šie koridori ir Eiropas iniciatīva. Un uh, mums būtu nepieš, jāpiešķir tiem tāds īsti transnacionāls status. Varbūt tad mēs varētu pārvarēt reģionālās un nacionālās problēmas, ar ko saskaramies. Un vēl tagad konkrēti jautājumi. Es zinu, ka ir daudz dažādu sarežģījumu, ne tikai attiecībās ar Slovēniju, un cerams, ka NATO Slovenijas ekonomiskās problēmas neapdraudēs attiecīgā posma izbūvi. Arī e, e, Itālijā ekonomiskā situācija nav izcila. E, par triestas posmu ir uh, daudz kas izskanējis, ir teiks, ka tas, šis posms vispār nesot nepieciešams, ka tas nav atbalstāms un tas varētu negatīvi ietekmēt visu šā post, visu šā koridoru izveidi. Un tagad vārds Lichtenbergers kundzē. Brinkhorsta kungs, ja es eh, jūs dzirdu, sakām, tātad improving infrastructure Um, tas ir kodola jautājums šā koridora sakarā. Ir projekti, kuri, um, kurus neakceptē vietējie iedzīvotāji, uh, par tiem būtu jāpadomā tomēr no jauna. Kolēģis Balašs teica, ka vienmēr pastāv alternatīva. Es domāju, to, ko jūs rakstījāt jūsu ziņojumā par observatori un Virāno kungu, tad es piekrītu jums līdz šim jautājumam, kur ziņojums tika veikts 2010. gadā, bet tur e, e, bija zināmi nosacījumi, un šie nosacījumi nav tikuši izpildīti. Un tādēļ. E, no šīs observatorijas visi eh, kritiķi, kuriem bija kāds, kāda ietekme, viņi ir izstājušies. Uh, un tad, ja mēs uh, darbojamies šajā reģionā un runājam ar šiem cilvēkiem, tad var panākt kādu uh, vienošanos. Es domāju, ka šis maršruts ir interesants, bet es domāju, ka par šo, no šī tuneļa domas tomēr vajadzētu atkāpties. Tas nav galvenais jautājums, jo pastāv alternatīvas, un mums ir jāpatur prātā kopējais maršruts, kopējā līnija. Un eh, manā skatījumā mēs nedarbojamies pareizi, ja tas ir eh, kop Eiropas projekts un ja, piemēram, iedzīvotāji to nepieņem. Eh, tur tika sūtīti militāristi un cilvēki jūtās kā kādā ieņemtā teritorijā. Uh, Eh, protams, ir arī tie, kuri saka, ka tas ir nepieciešams, eh, bet tie eh, reģionā, tā teikt, tikuši apklusināti. Un tādēļ mans jautājums būtu, kādēļ mēs nemeklējam alternatīvas, ja tas ir tik apstrīdams? Uh, Uh, un šajā reģionā vienmēr viedoklis bija par Eiropas Savienību ļoti pozitīvs, un tas ir mainījies uh, tieši šī projekta sakarā. Un šeit Mm, daži jautājumi. Jūs zinat, ka Itālijas uh, dzelzceļā ir uh, eh, pasažieru uh, eh, pārvadājumi, tātad uh, Milāna un, un uh, šis maršruts, tur pasažieri pārsvarā tikai brauc, nav kravu transporta. I, ir daudzās vietās šādas līdzīgas problēmas. Es zinu to no cilvēkiem, um, kuri mm, cenšas kaut kādas preces tur piegādāt. Uh, Un tam ar šo Eiropas projektu nav vairs liels sakars. Un jums ir arī droši vien zināms, ka nav vajadzīgs tik daudz atļaujas uz vienu kilometru, bet ka arī daudz vairāk naudas nekā pārējā daļā Eiropas. Un ko jūs sakat par šai, šojā jautājumā? Itālija nav labākajā ekonomiskajā situācijā, un tā nevar tikt uh, galā ar šo projektu. Uh, Eh, bet eh, tā varētu šo maršrutu tomēr iekārtot tā, ka tā, pa to varētu braukt, un tas būtu ļoti labi arī kravu transportam. Paldies! Kolēķek kungs būtu pateicīgs, ja jūs iekļautos trīs minūtēs. Jā, es ietaupīšu laiku, saka Kolēķek kungs. Man divi jautājumi. Pirmkārt, kā jūs uh, uzskatāt, uh, ka jaunā Itālijas valdība spēs pārliecināt iedzīvotājus par labu šim projektam, un otrais, kā šis koridors tiks sasaistīts ar uh, koridoru, kas uh, iet pa, no Polijas pa Čehijas republiku uz Sloveniju. Paldies, Dantankungs. Kur jūs esat? Jā. Uh, Paldies priekšsēdētāji. Vispirms gribējos pateikties Brinkhorsta kungam par viņa veikumu šā gada laikā. Jūs tiešām esat izmantojis savus sarunvedēju talantus, lai panāktu to, ka mūsu uh, abu valstu valdības vienojās. Es gribu to tiešām apliecināt. Jūs arī teicāt, darbs bija grūts, bet šī vienošanās tika beidzot panākta. Tagad ir jāpāriet pie eh, šīs vienošanās regulē, eh, realizēšanas. Jā, Lichtenbergers kundze pastāv daži strīdīgie punkti, bet, nu, neļausim eh, tos ļaunprātīgi izmantot. Itālijas pusē uh, ir uh, opozīcija attīstības projektam, un šeit nav runa tieši par, par Itālijas projektu. Vispār ir dīvaini, ka šajās demonstrācijās ir tik daudz cilvēku, kas nesaprot ne vārdu ne itāliski, ne franciski. Un uh, cilvēki ir uh, atbalsta šo projektu Lichtenbergers kundze. Šobrīd jau divas uh, nedēļas gaisa piesārņojuma līmenis uh, autotransporta dēļ ir tāds, ka ir maksimālais trauksmes līmenis izsludināts un obligāti ir noteikti ātruma ierobežojumi. Itālijas iedzīvotāji gaida šo projektu, jo ļoti svarīgs ir Alpu šķērsojums Eiropas tālākai attīstībai. Es gribēju uzdot jautājumu. Protams, šā projekta īstenošana maksā dārgi. Mums ir jānodrošina, lai tas veiksmīgi darbotos jau no paša sākuma. Varbūt būtu jāpaplašina koordinātoru pilnvaras, lai viņi varētu likvidēt administratīvos šķēršļus, uh, piemēram, lai nodrošinātu, ka tuneļi, kas ir uzbūvēti, varētu pilnībā tikt izmantoti un jau no sākuma kļūtu vairāk vai mazāk rentabli. Paldies, un vispēdzot Krāmerkungs uz trim minūtēm. Jā, tātad Itālija ir gandrīz bankrota priekšā. Un ja jūs sakat, ka, ka tas ir jēgpilns projekts, tad mums ir piemēram 30 šāda veida projekti, bet mums ir arī hierarhija un svarīgākais projekts ir uh, vissvarīgais Rotterdama Dženova. Eh, uh, eh, un uh, Vācija, piemēram, nevar finansēt Kēlu Apenvairu. Viņiem nav naudas. Viņi pasaka, viņiem nav naudas. Un tagad, ja es redzu Minhene Zaltsburga, tad viņi saka, nē, mums nav naudas. Un Itālija ir tik stipra, ka viņiem ei, nav problēmu e, Mesīnas tiltu finansēt. Viņiem nav problēma Lionu Turīnu finansēt. Tas taču neviens tam nevar ticēt. Un jautājums ir, e, vai mēs tiešām e, pie tā turamies, vai Itālija var e, līdzfinansēt Mēs varam nostāties uz galvas, koordinators neko nevar darīt, neko nevar darīt arī padome, un Itālija to nevar, viņi to nespēja. Vai eh, varbūt tā vietā, lai realizētu trīs projektus pa, pa, da, tikai daļai, tad varbūt vienosimies par vienu projektu. Mēs esam visi pārliecināti par šiem 30 projektiem, bet ja mums jābū, jāsaka par hierarhiju, tad šis tunelis pāri Alpiem nav prioritāte ja ar Boloņu bija jau tādas problēmas, tad jūs taču neticēsiet, ka visi šie trīs lielie projekti tiešām būs, eh, tiks līdzfinansēti no Itālijas puses. Tad mums ir jāsaņem šajā sakarā atbild arī par jau, jaunā valdībai eh, ir jāatbild. Jūs zināt, ka Berlusconi ir atkāpies tādēļ, ka nebija naudas. Tātad mums būtu jārunā par prioritātēm. Un uh, jautājums par ielu satiksmi, tad jums vajadzētu ievies šo ceļu uh, nodevu visiem par 3,5 tonām lielākiem. Uh, tad es vairs neticu šo lielo projektu realizācijai, uh, kur tiks līdzfinansēts 70, piemēram, procentu apmērā. Vienalga, kurš būs pie vāras. Paldies! Paldies, es negribēju iestā, iesaistīties šai strīdā. Mums ir jāaizstāv Itālija. Protams, Kančan kungs, tagad jums 30 minūtes, sekundes un pieturēties pie lietas būtības un lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs nevaram pieļaut, ka mūs apmētā ar dubļiem. To nu gan nevar pieļaut. Šeit nepareizi tiek risināti jautājumi. Tā nav Itāļu problēma, ka Itālija ir nospiest uz ceļiem finansiālā ziņā. Tas ir Eiropas projekts. Ja, tas, ja kāda posma trūkst, tad tas jau vairs nav nekāds koridors. Un ja mēs tagad no 30 samazinām uz 10 šo koridoru, bet ir jāsāk strādāt, un ja darbs ir uzsākts, tad vairs nevar atkāpties, jo pretējā gadījumā tas vairs nav nekāds koridors. Un tagad palūkosimies ne tikai uz Itāliju, bet uz visu Eiropu kopumā. Jā, kolēģi, kolēģi, lūdzu mieru, saka priekšstādātājs, lūdzu. Uh, Esiet disciplinēti. Serakjānī kundze, vai jūs ar vēlējāties teikt, viss jau ir pateikts, mēs rūpējamies par Itāliju, bet, bet mēs visi zinām, jā, Krāmer kunga uh, attieksmi pret uh, tuneļu rakšanu starp Franciju un Itāliju un Uh, Brinkhorst kungs, varbūt jūs varat tagad mūs atkal uzvest uz pareizā ceļa. Man patīk šī sanāksme, tā man atgādina tos laikus, kad es biju pats jūs parlamenta deputāts. Mēs uh, redzam, kādas ir dažādas intereses tas patiesībā šīs diskusija liecina par to, ka mēs visi esam vienoti un tādēļ uh, situācija ņemot vērā šie projekti vēl steidzamāk būtu jāīsteno. Visiem ir tiesības uz savu viedokli. Lichtenbergers kundzei, Krāmer kungam, Dantan kungam, Kančan kungam, bet uh, ir jāņem vērā arī reālā situācija uz vietām Uh, Nīderlandiešiem ir tāds teiciens, ka, ja ka labākie kapteiņi patiesībā nemaz uh, kuģus nevada un atrodas krastā. Tas ir priekšsēdētājs saka, ir tik daudzi futbola menedžeri, kuri zina, tūkstošiem futbola menedžeri Anglijā, kuri zina labāk, kā, kā tie, kas tiešām vada komandas, kā vajadzētu organizēt to darbu. Jā. Uh, paldies. Tātad es vēlos pateikties Kančēn kungam, saka Brinkhorst kungs, par viņu komentāriem mani koment, kolēģi Telička un Balašs arī jau ir izteikušies. Ja tiks atjaunots Turīnas līgums, un es ceru, ka tas notiks līdz gada beigām, tad ir paredzēta komisijas loma, ņemot vērā tās uh, lomu finansējumā, tad komisija būs uh, pārstāvēta valdē Uh, kopā ar Franciju un Itāliju. Tas nozīmē, ka mēs nebūsim, uh, nebalsosim pret Franciju vai Itāliju, bet būsim kā tāds savienojošais ķēdes posms šai valdē. Uh, mēs, mums jādomā ne tikai par Itālijas interesēm, bet par Eiropas interesēm kopumā. Eiropas sadarbība un uh, valstu sadarbība ir pilnīgi dabiska. Tā notiek ļoti dabiski. To es varu teikt no savas pieredzes. Uh, uh, gan Francijas un Vāc, Francijas un Itālijas valdības ir jāsaka, ka, ka tās ir bijušas gan labējās, gan kreisās valdības, vienmēr ir apliecinājušas, ka tās vēlas interest, īstenot šo strateģisko projektu. Es nevēlos iesaistīties iekšējās uh, diskusijās, kas notiek šeit parlamentā starp deputātiem. Runājot par demokrātijas uzskatu, ka pēdējo piecu gadu laikā šis projekts ir pārskatīts, kā uh, Liftenbergers kundze norādīja, uh, sāk, sākotnēji šis projekts bija citādāks bet jāsaka, ka vairākumam ir jārēķinās ar mazākuma interesēm un mazākumam jārēķinās ar vairākuma interesēm. Itālija ir demokrātiska valsts. No 14 uh, pašvaldībām, uh, kas ir iesaistīti šajā projektā, 10 uh, atbalsta to un Jāsaka, ka citās valstīs, arī manā valstī, ir īstenot projekti, kurus uh, iedzīvotāji pat ir atbalstījuši mazākā mērā. Atbildot Kančan kungam, uh, man prieks, ka viņš vēlas, lai komisijai būtu lielāka ietekme, un es domāju, ka Uh, šī jaunā situācija būs tāda, ka tas nebūs strīdīgs projekts starp Franciju un Itāliju, bet tas būs kopīgs projekts, un uh, komisijas līdzdalība šeit būs ļoti svarīga. Tā kā ir aizkavēšanās, tad iespējams, ka viss finansējums nestiks iztērēts uh, līdz 2013. gadam, kā šis uh, po, periods tiks uh, varbūt pagarināts vēl par diviem gadiem. Un tāpat tika uzdots jautājums par Venēciju tries. To es pieminēju vairāk iemeslu dēļ. Ja tā ir nacionālā dimensija lielā mērā, mums par to bija sanāksme, ja nemaldos šī gada maijā vai jūnijā. Un uh, viņi pauda bažas, ka ja nekas šai posmā nenotiek, tad triestas uh, e, daļa nebūs īsti noderīga, jo, protams, ka tas ir posms starp uh, um, austrumu un rietumu daļu, ko iepriekš apspriedām. Godīgi sakot, šai brīdī es nezinu, kāds ir uh, esošais stāvoklis, par to ir atkarīga pati valsts, bet jūs vienmēr man uh, pasnie, uh, pamatāt domas, kad mums ir diskusijas, un es tiešām painteresēšos, kāda ir nacionālā situācija. Bet es zinu, ka tieši triesta daļā ir panākt uh, virsības priekš, es runāju ar Laģišku, uh, tātad Slovēnijas transporta ministru, kas ar viņu tādu notika, es nezinu, jo tad 1. decembrī būs viņiem jauns vēlēšanas, bet, kā saprotu, ir vienprātība Slovēņu valdībā, ka ir, eh, ir jāpanāk vienošanās tā ar Itālijas puses. Pēdējās dažās nedēļās vēl tomēr nav pienāks nekāds eh, gala lēmums. Es pieļauju, tāpēc, ka vēlēšanas turpinās. Bet es būtu ļoti pārsteigts, ka eh, jaunā valdība. Uh, izvēlētos kādu radikālu atšķirīgu nostāju. Priekšstādātē kungs atbildot Lehtenbergers kundas jautājumu, es jau sniedzu savu viedokli, un kā jau iepriekš norādīju. Pilsē, cilvēkiem ir tiesības uz atšķirīgiem viedokļiem. Un eh, es, eh, viņa izteicās eh, svarīgi komentāru par vēsturisko līniju. Es par to jau runāju ievadvārdos 1. janvārī Būs eh, svarīga attīstība, un es ļoti ceru, ka eh, eh, garākā laika posmā vēsturiskā līnija joprojām būs darbībā, tiks pievienot jaunā līnija, un līdz ar to projekts attīstīsies tālāk un līdz ar to palīdzēs. Vides dimensija, kur piesaucām iepriekš. Kaličeka kungs. Atvainojiet, vai jūs varētu vēlreiz atkārtot savu jautājumu? Es to pierakstīju, bet uh, īsti nevaru saprast vairs. Jūs norādījāt, ka Itālijā jaunajai valdībai būs iespējas pārliecināt uh, uh, tā, uh, iedzīvotājs valde Susa. Susa ielijā. Un otrs jautājums par to, kāds būs starpsavienojums starp šo koridoru un koridoru, kas iet caur Čehiju no Polijas līdz Slovenijai. Labi skaidrs atvainojiet lūdzu. Par pirmo jautājumu, kā es norādīju pirms dažām minūtēm, tā kā es gribu pārliecināties, ka Monti jaunā valdība e, ir ar tādu pat nostāju kā iepriekšējā, es, man tas vēl jāpārbauda. Un, kā saprot, jaunā valdība arī uzskata, ka projektam ir strateģiski vērtība, tas ir jāturpina. Atbildot uz otro jautājumu, un tas ir ļoti svarīgs e, jautājums, kas tēt e, pirmo reizi izskanēja. Protams, ja līnija starp Sloveniju un Ungāriju līdz pat eh, Ukrainas eh, robežai tiks attīstīta, un kāda no tās daļām vēl pagaidām eh, nedarbojas, piemēram, daļa no līnijas nav elektrificēta, kas ir liels ierobežojums. Tam būs liela ietekmes uz savienojumu ar ziemeļiem. Faktiski es uzskatos, ka tēt, ja esam izvēlējušies koridoru pieeju un komisija ļoti nopietni to atbalsta, es ļoti ceru, ka arī parlaments un padoma atbalstīs komisijas nostāju, tad būtu ļoti noderīgi Eh, intensificēt eh, dialogu starp tiem, kas atbildīgi par ziemeļiem, kā mans kolēģis pa labi, un tiem, kas atbildīgi par dienvidiem. Es uzskatu, ka eh, šajā dimensijā Budapušta ir ārkārtīgi svarīgs elements, tā skaitā mm, vēsturiski dzelzceļu kontekstā Eiropā. Visbeidzot, priekšsēdētāji, Dantēna kungs uzdeva jautājumu, un liels paldies viņam par paustu atbalstu. Uh, Eh, projektam. Eh, Francijas valdība ir bijusi priekšzīmīga eh, pēdējā laikā attīstot šos izpētes tuneļus, kas nu ir pabeigti. Un es ar, ar, saprotu, ka arī franču pusē ar atvieglojumu nopūšas, ka uh, proģ, projekts tiešām tiks uh, īstenots arī otrā pusē. No manas puses viss. Paldies. Paldies, Brinkhosta kungs. Un es gribētu pateikties jums visiem, Balašs kungs, Teličkas kungs un Brinkhofas kungs, par to, ka uh, ieradāties šodien, runājāt uh, ar mums, skaidrojot savus prioritāros projektus un atbildējāt uz jautājumiem, kā arī veicinājāt diskusiju, kā arī pretrunas transporta un turismu komitejā. Nav nemaz daudz, ka, kuriem tas izdodas, bet, kā zināt, dažkārt ir eh, pat labi, ka ir nelielas eh, kašķis, var tā, tas var pat noderēt. Transporta komitejā mēs noteikti vienmēr cenšamies panākt rezultātus, tas ir atslēgvārds mums, un mēs saprotam, kādas grūtības mums ir atsevišķās dalību valstīs. Jā, mums ši, eh, šis satrauku, nepatīkamais satraukums ir labi pazīstams, un noteikti, ka kāda arī no jūsu kolēģiem rīt pacels uh, Eh, šīs pašas tēmas eh, problēma jautājums atkal. Bet, nu, mums ir jāiet uz priekšu, eh, pat ja gal, neejam ar galvu augsti pacelt un gal galā gan jau kaut kur aiziesim. Um, jā, jāpacīkstās ar ministriem, bet katrā ziņā liels paldies jums! Es gribu kolēģiem vēl norādīt, ka tēt izskatīsim AOB citus jautājumus. Tā kā, ja jums ir uh, kādi jautājumi, sakiet tos tagad vai arī klusējiet līdz laika galam, vai ja nē, tad šodienas eh, sēde ir beigsies un atgādināšu, ka rītdien atg atkal tiekamies šeit pulksten deviņos un uh, ar pat Koksa un Karla Pejs. Uh, um, Uh, koordinatoriem un pēc tam viedokļu apmaiņa ar uh, vicepriekšsēdētāju Kallasu 12. Uh, no 11. vicepriekšsēdētājs Rike būs priekšsēdētājs, sākot no 11. rīt. Labi, paldies, redzēšanos!